Pakistānai un iespējamo ietekmi uz Eiropas rūpniecības nozari. Mēs sākam savus debats un uzklausīsim vispirms komisāru. Komisārs Deguhs, lūdzu. Paldies priekšsādātājiem. Godātie deputāti. Eiropa nopietni satrauc nopietnās dabas katastrofas sekas, kas nopietni ietekmē Pakistānas lauksaimniecību un arī īpaši viņu maisaimniecības. Mēs arī redzam, ka tas ir bijusi ārkārtīgi dārga cilvēku cena. Mēs redzam, ka ietekme ir bijusi nenovērtējama milzīga, un tāpēc mums ir jau jārīkojas nesteidzīgi. Mēs esam snieguši arī zinām palīdzību, un mums tālāk jānovērtē situāciju, kā būs tālākā ietekme un tālākās sekas uz eh, Pakistānas tālāku atbilst, atbilstību. 16. septembrī Eiropas padome aicināja pieņemt vairākus pasākumus gan īstermiņa, gan ilgtermiņa risinājumam tālākai Pakistānas attīstībai. Sākotnēji Eiropas Savienības attīstība bija tiešām dāsna un uzreiz nekavējoša. Un mēs redzam, ka šobrīd mēs esam piedāvājuši vairāk nekā 320 miljonus eiro palīdzību gan na naudā, gan arī atlīdzību materiālā veidā. Un tas ir bijis tikai sākotnējais pienesums arī kopējā atbalstā, ko sniedz ANO. Mm, Eiropas Savienības tad to ir sniegus nozīmīgu humāno palīdzību un tālāk ir jārīkojas, lai sniegtu arī ekonomisko atbalstu tālākam attīstībai un atveseļošanai. Mēs redzam, ka īstenībā Pakistāna cīnās ar jau ilgušu krīzi. Tieši tāpēc 7. oktobrī komisija pieņēma priekšlikumu par vienpusēju importa nodevu atcelšanu uz atsevišķiem produktiem, kas importē, ko Eiropas Savienība importē no Pakistānas. Tagad tas tiek nodots Eiropas parlamentam. Uh, Tāpēc mēs piedāvājam 7, 37 kategorijās, pozīcijās paredzēt šāds atvieglojums. Jo mēs redzam, ka 700% šobrīd no eh, Pakistānas importa ir tieši uz Eiropas Savienību, kopā veidojot 70 miljonus eiro apmēru. Un kopīgi šie atvieglojumi veidot vairāk nekā 100 miljonu eiro apmēru. Tas ir būtiski, lai sniegtu arī atbalstu tālāk ekonomiski attīstību ilgtermiņā un galvenos, lai mēs šo plūdu un dabas katastrofas saku ierobežotu iespējami drīz. Mēs redzam, ka 60% ir tieši, kurus visvairāk mēs gribam skatīt, ir e, no kopējā aprits ir tieši tekstīlīs, e, audumi. Un tālāk mēs skatāmies arī papildus etanols un citi atsevišķi produkti. E, Un tāpēc jārīkos eh, izlēmīgi piedošana, lai tieši no 11, 1. janvāra 11. gada šī atvieglojums stātos spēkā. Tāpat mēs arī uh, gribam norādīt, ka ir iepriekš saskaņošīs uh, eh, lēmums ar Pasaules tirdzniecības organizācijas um, attiecīgo uh, procedūru, lai šis uh, atvieglojums varētu stātos spēkā. Šis priekšlikums ņem vērā arī, protams, eh, ietekmi uz Eiropas Savienības ražotnēm, īpaši um, tekstīliju ražotājiem. Un mūsu secinājums ir, ka tā būs diezgan niecīga ietekme. Savukārt, ja šis 100 miljonu apmērā kāpinātais imports atbilst vairāk nekā vienam, ne, ne, mazāk kā 1,5% no kopējā tekstīļu apjoma, ja, kas lielos apmēros ir 25 miljārdi eiro. Šobrīd šāds pasākums ir ļoti svarīgs, lai mēs tiešām parādītu mūsu solidaritāti Pakistānai. Un tas arī varētu kalpot tālākam ilgtermiņa atbalstām. Bet mēs darīsim visu, es personīgi un arī mana biroja darbinieki, lai jums arī paskaidrotu visu soļa apsvērumus. Paldies! Paldies jums, komisārkungs! Līdz ar to dosim tālāk vārdu politisko grupu pārstāvjiem un Eiropas Tautas partijas vārdā uzklausīsim Melo kungu. Trīs minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Mm, es uh, saprotu situāciju Pakistānā un es jūtu viņam līdzi. Taču šāds solis ir strateģiski nozīmīgs Eiropas Savienībai. Mēs redzam, ka Portugālē, Grieķijā un Spānijā jau tas nozīmēs vēl papildus grūtības. Piemēram, tieši apģērba nozare un tekstilīs ir kopēji veido 11% no eksporta, Un daudzām pārstrādes rūpniecībām tas ir ļoti nozīmīgi, veidot par 80%, piemēram, Portugālē 80%, un ņemot vēlā 27, protams, um, valstīs kopīgi izšķaidot, tas ir tikai neliels procents, bet Portugālē tas ir ļoti nozīmīgs solis. Tāpēc Eiropas Savienība šobrīd atsevišķām dalībvalstīm liek piemērot mežonīgus pasākumus. Uh, attiecībā uz budžeta samazinājumu, bet savukārt, ja pati komisija pieņem tāds lēmums, kas tieši ietekmē šo valstu pārticību un darbvietu saglabāšanu atsevišķās valstīs, nu lūk, šāds lēmums, tad līdz ar to man ir jānorāda, ir tieši uzbrukums normālajiem tirgus noteikumiem. Un nekādā veidā, protams, es neiestājos par tirgus protekcionismu. Tomēr ir mums jāaizstāv labi noteikumi, kas ir spēkā un kas nodrošina labu tirgus darbību. Šāds lēmums pieļaus to, ka Eiropas Savienībā ienāks vairāki Pakistānā ražoti produktu kategorijas zem konkurētspējas cenas. Tas nozīmē, ka tās būs dempinga cenas. Un līdz ar to, kas notiek? Komisija pilnīgi rīkojas neadekvāti. Tas ir vienkārši nepieņemami, tas veidos negodīgu konkurenci. Uh, Pakistānas uzņēmumi nemaksā sociālās iemaksas par saviem darbiniekiem, viņi neņem vērā vidas izmaksas, viņi nerēķinās ar īpašo ietekmi, kāda viņu uh, darbība, ka viņi izmanto, kāda tas seks ir, ka viņi izmanto arī bērnus. Eksploatē. Un tieši tāpēc es uzskatu, ka mēs nevaram spērt šādu soli mums ir pa priekšu jāizvērtē negatīvā ietekme uz atsevišķām dalībvalstīm. Es jums jau varu pateikt, kāds būs šis seks. Vienkārši būs jāslēdz ciet uzņēmumi, viņi bankrotēs Eiropas Savienībā, īpaši Spānijā un Portugālē. Un tas nozīmē, ka kāpināsies bezdarbs. Galu galā, kāds par to būs jāsauc pie atbildības. nu, ja jau šis solis ir nenovēršams, tad es tomēr jūs aicinātu ievērot vairākas lietas. Piemēram, vajadzētu ierobežot noteikti kvotas, lai mēs vienkārši, eh, mēs esam šobrīd tās noteikuši etanolam, bet nevis tekstīlijām. Pievienotās vērtības nodoklis. Padomājiet par to, kā tiešā konkurence varētu izdzīvot šādā situācijā ar šiem mazo cenu produktiem no Pakistānas un šādiem mm, īstermiņu patēriņu produktiem, mēs redzam, ka īstenībā Pakistāna neļauj Eiropai līdzīgi darboties viņu valstī. Paldies! Paldies Melākungam! Tālāk sociālistu un demokrātu grupas vārdā. Nākamais runātājs. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es saprotu šo sāpju un tomēr es nepiekrītu iepriekšējiem runātājiem. Es atbalstu komisijas priekšlikumu arī atcelšos importa nodevas. Ņemot vērā to, ka Pakistānai ir bijusi īstenībā ļoti sarežģīta vēsture jau kopš tās dibināšanas, un šobrīd tāpēc ir ārkārtīgi sarežģītu situāciju. Tā ir zaudējusi simtiem tūkstoši cilvēku dzīvības, un tagad viņiem cīņa ar dabas katastrofu sekām maksā biljardiem ASV dolāru. Mēs redzam, ka šīs sekas ir tikpat dramatiskas kā tsunami, kas pirms vairākiem gadiem noskaloja piekrasti klus, uh, klusā okeānā, Un tagad mēs piedzīvojam no jauna. Tāpēc mums ir jāspēj viņiem palīdzēt arī šajā sarežģītās apstākļos. Komisārs pareiz norādīja, ka šis aps, atbalsts nozīmētu simtiem miljonu apmēra atbalstu Pakistānai, kas tikai nelielā mērā ietekmētu Eiropas ražotājus. Un turklāt arī pareizi viņš norādīja, ka tas nekādā ziņā negaitēs arī citām attīstības valstīm, um, jo mēs ņemot vērā arī, protams, kopējos noteikumus, um, mēs tomēr nesagraujam kopējo sistēmu. Un tāpēc mums ir vēl jāuzsver, ka šis ierobežojums atcelšana uh, ir ierobežot laikā. Un tieši tāpēc mums ir jāspēj atsolis lai spētu sniegt palīdzīgu roku Pakistānai, un līdz 2014. mēs viņam varētu sagaidīt, ka 2014. gadā viņi arī sasniedz vajadzīgo standārts, lai vienoties attiecīgiem starptautiskiem standartiem. Un mēs gribam noteikt, ka pirmkārt Pakistānai šobrīd tā ir ārkārt situācija, un mēs viņiem to parādām kā ceļu, uz kuru tālāk viņam jātīst jāvirzās. Paldies, Martin Kungam! Tālāk Rinaldi Kungs, kurš uzstāsies liberāļu grupas vārdā. Paldies, priekšsādātāji! Godātie kolēģi, komisāra kungs! Šodienas debats ir tiešām par diviem būtiskiem principiem. No vienas puses tā ir solidaritāte, kas eh, vērsta pret valsti, kas piedzīvojas milzīgas dabas katastrofas un ir sagrauts šobrīd. Un otrs ir princips par godīgu līdzsvarotu tirzniecības politiku. Uh, Komisijas priekšlikums par importa nodevu atcelšanu par labu Pakistānai ir šobrīd saprātīgs priekšlikums. Eiropas Savienība līdz ar to arī nesniedz tikai vienkārši humānu atbalstu, bet arī piedāvā reālu atbalstu. Mēs redzam, ka lielākie tieši uh, tirdzniecības apjomi no Pakistānas ir tieši apģērbi un tekstilijas. Uh, Un tas jau nav pārsteidzoši, jo tas arī viņa galvenais eksporta produkts vispār. Un es uzskatu, ka tā vietā, lai mēs vienkārši piedāvātu humāno palīdzību, mēs tiešām varam piedāvāt viņam reālu palīdzību ekonomikas atveseļošanai. No otras puses, mani kolēģi arī norādīja, ka tas, protams, rada zināmas problēmas. Mēs jau šodien pēcpusdienā esam par šo situāciju pārunājuši, Un es zinu, ka komisija ļoti labi zina šo situāciju un ka šāds solis atsevišķām nozarēm Eiropā atsevišķiem uzņēmumiem būs ļoti smags. Mēs redzam, ka atsevišķas nacionālās iestādes, protams, te vairs nevarēs nodrošināt savu kontroli. Bet um, nav jau runa tikai par Pakistānu. Tekstīlu ražotāji šobrīd piedzīvo diezgan sarežģītu situāciju Eiropā tik un tā. Tieši tāpēc mums vajadzētu vispirms uh, izmantot visus tiesiskos instrumentus un piedāvāt mm, visus uh, iespējamos tirzniecības aizsardzības līdzekļus, lai nepieļautu to, ka citas trešās valstis mēģina kaut kādā veidā izveidot savas schēmas un iepludināt savus ražojumus ar mm, slepjoties aiz Pakistāns. Un katrā ziņā mums ir jāpanāk vēl citi svarīgi soļi, kā piemēram dažādu ražošanas izmaksu samazināšanu. Es domāju, ka viss kopīgi, protams, mēs esam par principu sniegt atbalstu Pakistānai arī ilgtermiņā. Un ilgtermiņa atbalsts ir tieši tas, kas mums jāsniedz Pakistānai. Paldies! Godātie kolēģi, esam aicinājuši jūs ievērot piešķirto runas laiku. Tālāk Eiropas konservatīvu vārdā Levandovčikungs lūdzu. godāti kolēģi, dāmas un kungi, komisārkungs, esam šodien tikušies, lai izdiskutētu Eiropas komisijas priekšlikumu sniegt palīdzību Pakistānai, lai tā varētu pārvarēt plūdu radītās seks. Mēs zinām, ka 30 miljoni cilvēku ir tiešā veidā cietuši no šiem gandrīz vai bibliskiem plūdiem, un ir pilnīgi neticams dabas katastrofas sekas, Un īstenībā cietīs visa pasaule, jo baltais zelts, mm, kokvilna, ir eh, līdz ar to apdraudēta. Un mēs zinām, ka mm, apģērbu ražotāji jau šobrīd ir pieņēmuši šādus lēmumus palielināt apģērbu cenas, jo trūks kokvilnas. Kokvilnu mēs izmantojam, galvenokārt gandrīz jebko ražojot, bet ne tikai. Galu galā tas tiek izmantots arī naudas banknašu ražošanā, grāmatu ražošanā un daudz citu, kur. Līdz ar to mēs visi piedzīvosim lielākas cenas, un tas ir ļoti nopietna seka. Seks. Tālāk, goja grupas vārdā nākamais runātājs. No vienas puses mums ir šīs situācijas, kurā ir ieguvēji un otrs puses ir zaudētāji. Tās ir daži lieli uzņēmumi, kas ir um, darbojas ārpus šīs dabas katastrofas skartās uh, eh, teritorijas, kas savukārt arī īstenībā būs, arī mēģinās izsist labumu no šīs komisija priekšlikuma. Mēs nerunājam tikai par tiem, kam nav vairs savu māju vietu, bērni, veci cilvēki, slim cilvēki, cilvēki ar īpašām vajadzībām. Nē, mēs īstenībā runājam par lieliem tirgotājiem, kas izmanto šī dabas katastrofu un tās sekas, lai gūtu sev labumu, lai Eh, iedzīvotos, un tas ir pilnīgi nepieņemami. Un mums par to ir jādomā arī šajā kontekstā. Paldies! Paldies, Portas kungam! Tālāk vārds Eiropas eh, brīvības un demokrātijas grupas vārdā runās deputāts. Es bieži vien eh, ļoti kritiski izteicies esmu par Britu premjeru Kameronu, bet vienreiz viņš ir īsti pareizi norādījis, ka ir īstenībā jāpiešķir arī tirzniecības preferenču režīms Pakistānai. Tas, ko jūs pied, pieprasāt, līdz ar to jums vajadzētu īstenībā atbalstīt Britu premjeru iniciatīvu. Kopš pievienošanās gada apvienotā karalistē bijusi piektā lielākā ekonomika, un viņiem vairs nav bijusi savas pašnoteikšanās tiesības tirzniecības ziņā, pat ne ar bijušām Britu sadraudzības valstīm. Uh, Um, un tagad mēs redzam, ka Pakistānai mums Eiropas kontekstā būtu jāpiedāvā šāda preferenču sistēma. Nu, es parasti nepiekrītu Davidam Martinam, bet šoreiz es viņam piekrītu. Attīstības valsts, tā nav nekāda attīstības valsts, mēs redzam, kur ir tiešām Afganistānas robeža un daudz cits problēmas. Reizē tā, protams, ir kodola ieroču valsts, kurai savas kodola galviņas. Un ja Pakistānas drošības sistēmas izirst, tad tas būs tiešām drausmīgas sekas visai attīstītājai pasaules daļai. Tiesniecības labvēlības režīms šobrīd ar Pakistānu iespējams varētu palīdzēt mums novērst šādu iespējamo scenāriju. Paldies! Paldies! Un tālāk, kas svarīgums? Jā, segi godātā priekšsēdētāja, cienītā priekšsēdētāja kolēģi, dāmas un kungi, mums jāatceras, cik dramatiska situācija pirms pāris nedēļām Pakistānā. Un īstenībā ar vien vai daudzos vietās tā ar vien tā ir. Daudz aplūdušie reģioni ir daudz lielāki nekā daudz no mūsu dalībvalstīm. Tie tiešām tūk, desmitiem tūkstošu cilvēku, kas šobrīd akūtā situācijā, kur viņam ar vienu trūkst jebkāda veida palīdzības. Mēs nespējam nodrošināt vajadzīgu infrastruktūru, skolas. Daudz kas ir izklāstīts, un mēs daudz nemaz nespējam iztēloties, cik drausmīgi šī situācija tur ir. Un tāpēc mums ir jāpalīdz. Bet kāda ir problēma? Nu, vācu valodā mēs sakam, es neko nezinu, bet, nu, um, jārīkojas. Un tad, protams, mēs saprotam, ka tieši naudas piešķīrums, protams, maksā dārgi. Un Mums ir īstenībā tad ir cits priekšlikums no komijas, komisijas netiešā palīdzība, protams, atvieglotais tirdzniecības režīms, un tas rada zināmas pāžas. Un tāpēc šodien mums ir šis debats. Komisija nav ierosinājusi izmantot vispārējo uh, labvēlības režīmu, un tas ir pareizi. Un viņi arī norāda, ka šis e, process būtu jāizskata caur Pasaules tirdzniecības organizāciju un tāpēc tas arī būtu pareizi. Bet ir vēl daudzi atvērti jautājumi, protams, kāda būtu tiešā ietekme uz ražotājiem Eiropā. Ja paskatāmies uz Eiropas komisijas priekšlikumu un atsevišķajām sadaļām, tad apraksta daļā ir norādīts, ka tiek pieņemts, ka neto imports Eiropas Savienībā veido tikai 100 miljonu apmērā pieaugums būtu. Vai tas tiešām būtu nozīmīgs atbalsts Pakistānai, vai tiešām tas ir liela summa, par ko mēs varam runāt, kā palīdzību Pakistānai? Bet vien, vienlaiks mēs runājam par e, iztrūkumu tad 80 miljoni kā ne, neiekasētie importa nodokļi, jeb nodevs. Vai tiešām saskan šie skaitļi? Tas būtu jāpārbauda. Es aicinātu, lai komisija tiešām sniegtu mums papildus informāciju. Esmu pārliecināts par to, ka mums ir jāpalīdz Pakistānai. Vienlaikus es. Uh, uzskatu, ka mums ir jāizskaidro arī visiem vēlētājiem, ka mums ir pamats rīkoties tādējādi un kādam, protams, arī jāmaksā par to. Bet tas, ko komisija šodien piedāvā, es aicinātu jūs izmantot šī vakara debats un arī nākošo nedēļu laikā parādīt konkrēti. Arī norādīt 27 dalībvalstīm konkrēti pa, pa pierādīt, ka jūs paredzētie pasākumi ir pareizi un pamatoti, un vienlaiks jūs arī aicinu izmantot visas iespējas arī arī skaidrot šo situāciju konkrētiem uzņēmumiem Spānijā, um, Portugālē, konkrētiem uzņēmumiem un to darbiniekiem, un par to, kāda tad varētu būt iespējamajā tālākās attīstības perspektīvas viņiem. Lūk, mums vajadzētu līdz ar to ar viņiem runāt un diskutēt, un tad jūs varētu arī rēķināties, es zinām, atbalstu Eiropas parlamentā, bet līdz tam jums vēl daudz kas darāms informatīvā ziņā. Paldies! Grazie! Lielas paldies! Tagad šus skundzējas divām minūtēm vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Man liekas, ka mums ir jāsaprot, ar kādu uh, krīzi pašlaik sastopas Eiropas Savienība un Eiropas Savienības dalībvalstis attiecībā uz nodarbinātību, uz bezdarba pieaugumu un tā tālāk. Un es nesaprotu, uh, uz kādu loģiku balstās komisija un dažas Eiropas Savienības dalību valstis eh, runājot par Eiropas Savienības ārējām attiecībām, lai vispār kaut ko tādu izdomātu. Šis pasākums, šis komisijas priekšlikums, par kuru mēs runājam, vienkārši liks uh, ciest daudziem rūpniecības sektoriem, ir tīpaši tekstilrūpniecībai. Un es nesaprotu, kāpēc mums pašreizajā situācijā pie šāda secinājuma būtu jānonāk. Daži cilvēki saka, ka Eiropas Savienībā ir svarīgi darīt kaut ko starptautiskā līmenī, bet ir skaidrs, ka šeit jau Eiropa nepieņem lēmumu, bet tā doma ir tāda, ka būtu jāsamazina, jāsamazina teroristu radītais spiediens eh, dažām politiskajām sistēmām pasaulē. Man liekas, ka realitātē šeit vispār nav runa par plūdiem, jo Pakistānas tekstilrūpniecības rajons nav plūdu skartajā zonā. Izskatās, ka šeit grib sodīt eh, kaut kādu noteiktu sektoru Eiropā. Uh, konkrēti dažās Eiropas valstīs, lai tikai apmierinātu dažu intereses. Tas pilnībā neatbilst izaugsmes un darba vietu radīšanas mērķiem, tīpaši šajos krīzes apstākļos. Mums ir nepieciešams panākt ekonomisko pieaugumu Eiropā. Paldies, Karim Kungs, lūdzu, divas minūtes. Es no sākuma gribēju pateikties komisāram un kolēģiem Mārtinam un Kasprī par ļoti noderīgajiem komentāriem. Pēc plūdiem Pakistānā es pats devos uz šo valsti, lai redzētu, kas tur īsti ir noticis. Plūdu sekas un paši plūdi ir vislielākā dabas katastrofa Pakistānas vēsturei. Vēr kaut kas tāds, ko es vispār nebiju gaidījis, sagaidīt. Es tikos ar Pakistānas premjerministru 22. septembrī, un viņš ārkārtīgi novērtēja Eiropas Savienības reakciju. Viņš uzskatīja, ka tā ir ārkārtīgi drosmīga reakcija, tieši tā, kā De Guhta kungs to iepriekš aprakstīja. Mums būtu jābūt absolūti pārliecinātiem, ka mēs reaģējam tā, kā to vajadzētu. Komisija ir nākus klajā ar uh, priekšlikumu samazināt uh, importa likmi līdz nulle attiecībā uz 75% no visiem no visām importējumām procē, precēm. Un šeit mēs runājam par uzticību Eiropai. Mums ir jāpanāk tas, ka Eiropas politisko līderu politiskais lēmums pārvēršas reālā darbībā un lai mēs varētu sniegt Pakistānai šajā grūtajā laikā iespēju ekonomiski attīstīties, jo mēs esam viņu vislielākais tirzniecības partneris. Mums šeit deputātiem jābūt godīgiem, rēģējot uz šo priekšlikumu, jo ir skaidrs, ka šie, šai tirzniecības koncesijai ir jābūt reāli izpildāmā, jānāk par labu Pakistānai, bet jāņem vērā arī mūsu ražošanas sektoru vajadzības, it īpaši tajās valstīs, kas ir mazāk attīstītas. Man liekas, ka ar šo priekšlikumu mēs esam ambiciozi, drosmīgi, bet mēs esam godīgi arī pret sevi un arī pret Pakistānas tautu. Paldies Karim kungam! Tagad Higgins kungam vārds uz vienu minūti. Pakistānai ir nepieciešama tūlītēja un būtiska palīdzība, ir tīpaši 100 tūkstoši bērniem, kas ir zaudējuši mājas un mirst, jo viņiem vienkārši nav pārtikas. Šī dabas katastrofa ir skārusi miljonus zemnieku, un viņi ir nonākuši pilnīgā atkarībā no zemes īpašniekiem. ja mēs sniegsim palīdzību, tad pavisam drīz viņi varētu atjaunot savu pārtikas ražošanu, bet galvenais, kas būtu jādara, ir jāatņem zeme pašreizējiem zemes īpašniekiem un jāsadala starp visiem zemniekiem. Jau sen tas ir bijis nepieciešams izdarīt. Uh, Un ir skaidrs, ka zemē ir jānonāk pie strādniekiem un pie nabadzīgajiem, nevis jāpaliek zemes īpašnieku rokās, kas tikai eksploatē zemniekus. Mazajiem zemniekiem jāizmanto tiesības uz godīgu cenu par saviem produktiem un nevis jāpaļaujas uz spekulā, spekulējošām personām preču tirgos. Paldies, tagad Muskardīnī kundzēs divām minūtēm vārds. Priekšsēdētāji komisāri Mēs esam ārkārtīgi nobažījusies par pludiem Pakistānā, kas tur ir radījuši haosu un būtiski ietekmējuši ekonomiku. Bet mēs esam arī nobažījušies par komisijas priekšlikumu, pat ja tas nāk arī no valstu valdītājiem. Komisijas regula pievēršas tieši nodokļu atcelšanai tekstilu rūpniecības jomā kas sastāda 75% no Pakistānas eksporta, kopā 200 miljoni eiro. Visi šie sektori neatrodas plūdu zonā un politiski mums likās, ka mēs sniegsim tādu mērķu palīdzību, neradot kaitējumu Eiropas ražošanai. Tomēr nodokļu atcelšana būtiski ietekmēs šīs Eiropas ražošanas jomas, jo tiks zaudēti daudz darba vietu jo man liekas, ka mums eh, būs eh, runa par dažādiem integrētiem pasākumiem, kas tiks pagarināti līdz 2013. gadam. Ir jāsaprot, ka šie ir izņēmuma kārtā pieņemti ārkārtas pasākumi, tieši tāpēc, ka Pakistānā ir krīze, eh, ko radījuši plūdi un papildus slogu rada arī finanšu krīze. Uh, Ir skaidrs, ka arī šajā ziņā PTO nosacījumi ir labvēlīgi attīstības valstīm, piemēram, Indijai un Ķīnai. Un ir skaidrs, ka arī viena valsts nevar padarīt dzīvi citai valstī grūtāku. Komisija ir nākusi klajā ar veselu virkni priekšlikumu, kas ļaus diversificēt ražošanas sektorus un mainīt eksporta struktūru no Pakistānas. Mums būtu arī nopietni jāpadomā par cilvēktiesību ievērošanu un cīņu pret terorismu Pakistānā, jo mums ir jāpalīdz Pakistānai, bet tam būtu jābalstās uz skaidriem nolīgumiem un politiskiem lēmumiem. Paldies Muskardīnī kundzei. Tagad vārds Barēs kundzei. Paldies priekšsēdētāji, komisāri. Šī gada jūlijā 1800 cilvēku gāja bojā un tūkstošiem cilvēku ir nepieciešama humānā palīdzība. Spānija ir ziedojusi 11 miljonus eiro šim nolūkam, un tā ir strateģiska attīstības palīdzība Pakistānai. Komisija ir runājis par 75 pozīcijām, uz kurām tiks atceltas muitas nodokļi, un tas būtiski ietekmēs vairākas Eiropas Savienības dalību valstis, jo dažādām dalību valstīm ir dažādas prioritātes. Etanols un tekstilu preces ir tie galvenie Pakistānas eksporta produkti, un komisija saka, ka produktu sarakstu nevar mainīt. Spānijā tiek ražot 16% no visiem tekstilīs strādājumiem, kas tiek tirgot Eiropas Savienībā, un šeit konkrēti runa par Valencijas reģionu, kas ir būtisks reģions tekstilu industrijā. Valencijas tekstilu industrija ir vadošā Eiropā, pārste, pārsniedzot pat Francijas un Vācijas ražošanas apjoms. Mums šeit ir nepieciešams strateģiski izanalizēt situāciju, vai mēs esam detalizēti paskatījušies uz Pakistānas ražošanas kapacitāti, kāda ir situācija šajā nozarē Pakist Pakistānā un vai mēs esam veikuši ietekmes izvērtējumu gada ietveros. Paldies! Paldies, tagad vārds Filner kungam. Paldies, priekšsādātājiem. Es vēlos no savas puses arī norādīt, ka šī palīdzība Pakistānai pēc dabas katastrofām plūdiem ir jāveic, un tas ir apsveicama ideja. Man tiešām arī uzrunā šī komisijas ārkārtīgi ātrā reakcija un pieņemtie lēmumi. Un tas, protams, viss prasa naudu. Jautājums ir, protams, kādu lomu spēlē tālāk pieņemtie uh, lēmumi un šī nauda, ko mēs novirzām Pakistānai. Mēs, protams, gribam, lai šī palīdzība nonāk Pakistānā ļoti saulaicīgi. Sēdesmit piecas uh, preču kategorijas tad tiks atbrīvots no importu nodokļa nodevas. Tas ir apsveicami. Tomēr mums ir jāskatās, kā mēs varam ilgtermiņā palīdzēt Pakistānai. Bet pirms mēs ķeramies pie tā, mums ir visu laiku jāatkādina sev, ka tagad, tagad ir jāsniedz palīdzība, nevis pēc kāda. Vienlaikus tomēr mums jānorāda, ka ir, e, protams, ir e, saprotama arī e, pretestība, ka Eiropas tekstīlu ražotāji, protams, ir pret šo priekšlikumu, viņi ir pret šo importu nodevu atcelšanu un pret vēl lielāko apjomā to, kā vēl Pakistāns produktu nonāk vēl lielākā apjomā Eiropā. Bet galvenais šoreiz ir solidaritāte, un tieši par to mēs runājam šā lēmumā. Tieši tāpēc mums tagad ir jāparāda savu labā atbalsts, labā gribā. Un nav nekāds cits labāks iespējas šobrīd arī iestāties par brīvo tirzniecību, un tāpēc ir jāatbalsta šāds priekšlikums. Paldies Fenāra kungam. Un tālāk ir brīvā mikrofona procedūra. Katram būs tikai viena minūte, un līdz ar to Kons kundze pirmā. Signora Komi. Grazie, Presidente, con questo mio breve. Paldies, priekšsēdētāji. Savā īsajā prezentācijā es gribēju teikt, ka es nepiekrītu uh, nodokļu atcelšanai par labu Pakistānai uz trīs gadiem attiecībā uz 75 pozīcijām, galvenokārt eh, tekstilu industrijas precēm. Es saprotu, ka tas negatīvi ietekmēs eh, Eiropas ražošanu un liks zaudēt darba vietas sektorā, kas jau tā ir cietis no ekonomiskās krīzes un konkrēti šeit es domāju par vidējiem maziem uzņēmumiem, kuriem mēs mēģinam palīdzēt, bet viņi šajā situācijā ļoti cietīs. man liekas, ka mums nebūtu arī jāignorē tas, ka Pakistāna jau ir uzlikusi nodokļus kokvilnas eksportam. Protams, ka viņi vēlas taupīt izēvielas un vēlas nodrošināt labāku kursu savam, savām eksporta precēm. Protams, ka mēs gribam palīdzēt arī Pakistānai risināt savas problēmas, ir tīpaši pēc dabas katastrofas, bet Eiropai arī ir jāturpina veidot infrastruktūru, izmantojot vietējo darba spēku. Laitfrīd kungs. Paldies, priekšsādātāji. Komisāra kungs, tiešām nav gru, vienkārši par šādiem jautājumiem lietišķi runāt, jo te ir runa par emocijām. Mēs runājam par simts tūkstošiem bērnu, kas ir zaudējuši savus mājas. Mēs runājam par miljonu zemnieku, kas šobrīd ir um, vienkārši uz ielas. Tāpēc mums ir jācīnās par šo nabadzību. Un tāpēc ir aktīvi un ātri jāizlēmīgi jārīkojas. Jūs piedāvātais priekšlikums šobrīd sniedz palīdzību īstajā vietā, īstajā laikā. Un reizē arī tomēr tas arī kaut ko uh, tomēr panāk nevēlamos efektus. Jo Eiropā tekstila ražotāji tas nozīmē, ka šī palīdzība, protams, ir kopējos apmēros jā, palīdzība Pakistānai, bet es neesmu pārliecināts, ka tiešām šī palīdzība nonāks pie tiem, kam tā visvairāk vajadzīga. Uh, ja mēs tiešām gribam nolīdzināt šo palīdzību pašpalīdzībai, tad mums tomēr ir jāskatās, kāds tomēr arī mums atspēlēs Eiropā. Nu, šī zināmā situācija, ka ir ļoti sarežģīta situācija, kurām mums jārīkos, lai palīdzētu, mums tomēr ir jākontrolē, lai palīdzība nonāk pie tiem, kuriem tiešām to vajag. Paldies! Lamberts kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es tikai gribēju rēģēt uz dažiem komentāriem, kas šeit tika izteikti. Pakistāna pašlaik mēģina palīdzēt pašai sev izkļūt no tā hausa, kur viņi ir nonākusi pēc plūdiem. Ja rūpnīcas būtu plūdu zonā, tad tās vispār nespētu ražot, un tāpēc nav nekāds brīnums, ka šīs rūpnīcas neatrodas plūdu zonā. Un ir skaidrs, ka tiešā uh, palīdzība, kuru varētu šeit investēt, ir ārkārtīgi niecīga salīdzinot ar vajadzībām. Un ir svarīgi runāt par ienākumu sadalījumu no papildus eksporta, un šeit es runāju par infrastruktūru, par skolām un tā tālāk. Jā, ir atbildība, kas ir uzlikta Pakistānas valdībai, kas ir demokrātiski ievēlēta, lai, piemēram, iekasētu nodokļus un tā tālāk bet cilvēki arī runājuši par nepieciešamu palielināt uh, preču uh, dažādību. Ja tas tiktu izdarīts, tad varbūt Pakistānai nebūtu jāpaļaujas tikai uz tekstilu rūpniecību. Varbūt, ka mēs varētu šajā ziņā Pakistānai palīdzēties kļūt no dabas katastrofas radītajām sekām. Tagad Ferērs kungs. Paldies. Pakistānas traģēdija prasa, lai mēs būtu solidāri, bet tajā pašā laikā mums nevajadzētu apdraudēt Eiropas tekstilu industriju. Jo ir iespējas, kā parādīt savas bažas, savas šaubas, palīdzot, restruktūrizējot plūdus kartos reģionus. Bet ir arī varbūt jānodrošina, ka tirzniecības nosacījumi ir godīgāki Tomēr šie nav ilgspējīgi pasākumi, jo tie neproporcionāli pievērš tikai tekstilu rūpniecībai, un tas negatīvi ietekmēs attiecīgo Eiropas ražošanas sektoru, palielinot bezdarbu. Šeit mēs nevaram izmantot šo pasākumu, lai palielinātu bezdarbnieku skaitu Eiropā. Mums ir jāizstāv Eiropas tekstilu, tekstilu rūpniecība 2010. gadā bija budžetā paredzēta speciāla programma tekstilrūpniecībai un apauražošanas sektoram. Kur tad ir šī programma? Komisār, ko jūs šeit varat teikt? Morgan kungs, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Man liekas, ka paradoxāli ir tas, ka Eiropas Savienība tā vietā, lai aizsargātu savas darba vietas, apdraud šīs darba vietas. neskatoties uz eh, humanās palīdzības retoriku, man liekas, ka šeit mēs neko labu nepasnāksim. Šie trīs gadu pasākumi rada risku, ka Eiropas tekstilrūpniecības sektors zaudēs apmēram 120 tūkstošu darba vietu, un liela daļa no tām būs Itālijā. Protams, ka mēs vēlamies palīdzēt Pakistānai, bet mēs nevaram pieņemt šos tirzniecības atvieglošanas pasākumus, eh, it īpaši attiecībā uz valsti, kur uh, Eh, no kuras nāk daudzi viltotie tekstilrūpniecības produkti, it īpaši arī no Ķīnas. Itālijā ir 30% no Eiropas tekstilrūpniecības sektora, un ir skaidrs, ka arī mūsu maziem vidējumiem uzņēmumiem jāpalīdz iziet no krīzes, piemēram, uzliekot papildus nododu, nodokļus Āzijas produktiem, un man liekas, ka šādu pasākumu būtu jāievieš. Paldies! Papa Nikolau kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs skatāmies tālāk ar apstrādes rūpniecību un arī tekstilu ražotājiem. Mēs redzam, ka Pakistāna šobrīd ir piektā lielākā koku vilnas ražotāja, un tas nozīmē, ka tas milzīgais apmērs, ko viņi ražo, un tagad Eiropas Savienība kopējā bilancē, protams, daudz mazāk sniegumu var rādīt. Un tagad, ja mēs runājam par kopējo palīdzības sniegšanu, tad, protams, jā, protams, ka mēs nedrīkstam nodrošināt nekādu protekcionāsmu, mums jāpiedāvā eh, liberālā tirzniecība. No otras puses, vairāk kolēģi tomēr jau norādīja par šim Jelokungs, kurš pats arī no vienas valsts, kas jau ir ļoti eh, pakļauts šādām tekstilu nozarei. To pat arī norādīja Grieķija, Spānija, un tagad arī Grieķija vēlas eh, pievienoties Spānijai, Portugālei. Uh, Tieši tāpēc mēs, protams, gribam sniegt atbalstu Pakistānu, bet mums ir jākontrolē, kāds tos, tas tā, tiks iztenots. Tieši tāpēc jautājums, kāda mums ir mehānismi, ka mēs varēsim a, pārliecināties, ka šī atbalsts Pakistānai tiek pareizi īstenots un ka to neizmanto ļaunprātīgi citi un tas nenāk viss par a, kaitējumu tikai Eiropas uzņēmumiem. Paldies! Eh, Paldies, Kelī kungs, jums vērts lūdzu. Es negribētu teikt, ka es esmu īpaši pazīstams ar šīs situācijas detaļām, bet es saprotu, cik strateģiski svarīga ir Pakistāna. Es tāpēc gribētu atbalstīt Karīmu kungu, ka mūsu interesēs ir saglabāt stabilu režīmu reģionā, kas ir ārkārtīgi nestabils. Ir skaidrs, ka Eiropa arī ir balstīta uz miera un labklājības principiem saviem iedzīvotājiem. Mums arī tas būtu jānes citur pasaulē bet es gribēju komisijai at lūgt atbildēt uz jautājumu, ko uzdeva jau Higgins kungs un arī citi pa kreisi no manis. Tātad vai komisija var garantēt, ka palīdzība nonāks pie tiem, kam tas vajadzīgs, nevis pie spekulantiem un lielajiem zemes īpašniekiem? Paldies! Paldies, Kelī kungs! Kastingera kungam vārds lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! šī humanitārā palīdzība ir tiešām svarīga ņemot vērā dabas katastrofas radītās sekas. Ir pareizi, ka Eiropas Savienība palīdz ārkārtīgi izlēmīgi un šobrīd steidzas sniegt palīdzību. Un tāpat tieši netiešā palīdzība ekonomikas atvešanošanai ir viens no nostīgumīgākajiem soļiem, ko mēs vispār varam darīt. Jautājums ir, protams, vai gan šis importa nodevu samazinājums var panākt vajadzīgu efektu. Uh, Mēs šobrīd baidos, ka atsevišķie pasākumi varētu nonākt tikai nevēlamajos kanālos un to izmantot trešās citas valstis. Tāpēc eh, visvairāk man sasauc bioetanola nozari. Mans konkrēts jautājums komisijai. Domājot par etanola samazināšanu, nodevu samazināšanu, vai tas tiešām ir ilgtermiņa veids, kā varam palīdzēt Pakistānai? Vai jūs tiešām varat novērst to, ka arī jūs tomēr reizē arī nodrošinātu, ka tiktu ievērot ilgtermiņa attīstības um, standarti bioetanolu ražošanā. Paldies! Paldies, saka priekšsādātāji! Un tālāk došu vārdu Silvestrī kundzei. Uh, Silvestri kungu, es tikai gribēju vaicāt, Vai kāds vispār runātājs šeit saprot, ka mēs šeit nerunājam vispār palīdzību, mēs runājam par tirzniecības preferencēm? Un līdz ar to tas dotu Pakistānai iespēju pašai nopelnīt, pašai nopelnīt iztiku, lai izkļūtu no šīs situācijas. Es vienkārši gribēju pār, pārbaudīt, vai tiešām klātesošie to apzinās. Paldies, priekšādātāji. Bet vai jūs vēlēties atsaukties uz to kundzi? Jā, nu, katrā ziņā nu, tas ir skaidrs, ka tas ir viens no galvenajiem jautājumiem, par ko mēs šobrīd domājam, bet, nu, protams, ka mēs šobrīd runājam par konkrētu pasākumu, kā to īstenot, un mums jānodrošina šī palīdzība ilgtermiņā. Un, protams, ka ir jautājums, kas ir atvērts, kāda ir šī izmaksu liederība un kāds būs ietekme uz Eiropu. Paldies, saka priekšādātāji, tātad Silvestrī kundzei vārds. Brīvā mikrofona procedūras ietvaros joprojām. Presidente. Nu- Kungam. Priekšādātājs kundze Nav ne mazāko šaubu, ka ir nepieciešams iejaukties un sniegt palīdzību pēc šī milzīgās katastrofas, kas skārs Pakistānu. Bet tāpat laikā mums šodien jāuzdod sev jautājums, kādā veidā, palīdz, kādā veidā palīdzēt šai valstī, kāda palīdzība ir vajadzīga un kādu palīdzību Eiropas Savienība var sniegt. Palīdzībai jānāk strauji, bet tai jābūt efektīvai. Un tieši komisijas priekšlikuma efektivitāte ir tas punkts, ko es apšaubu tā viņš šķiet, ka tajā priekšlikumā ir ļoti daudz trūkumu. Runājot par tekstilu izstrādājumiem, es nedomāju, ka šeit priekšli, priekšā liktais būs īpaši efektīvi, jo gal galā tas radīs tikai jaunu spriedzi un nabadzību Eiropā, tālāk apdraudot šo nozari kas jau Eiropā šobrīd cieši no krīzes sekām. Ja mēs veicināsim eksportu no to valstu puses, kas eh, ražo šādus izstrādājumus, nu tad tas, protams, uzlabos situāciju reģionos, kuras plūdu nav skāruši. Un gal galā mums taču vairāk jāpalīdz tiem reģioniem, kas cietuši katastrofā un jārada tajos ražošanas iespējas. Nu, tāpēc domāju, ka šis priekšlikums nav pareizais veids, kā palīdzēt valstī, un mēs nevarēsim to atbalstīt. Paldies, saka Silvestri kungam priekšsādātāji. Līdz ar to brīvā mikrofona procedūra ir noslēgusies un došu vārdu komisāru kungam atbildēt uz debatēs dzirdēto. Priekšsādātājs kundze. Pirmām kārtām gribēju skaidri un gaiši pateikt, ka tie skaitļi, par ko mēs šobrīd runājam, kopumā veido tirdzniecības apmēru apmēram 900 miljonu eiro apmērā. Šī apjoma ietekme radīs papildus eksportu uz Eiropas tirgu apmēram 1 mil, 100 miljonu apmērā, 100 miljonu eiro apmērā, bet imports pats kā tāds. Un līdz ar to kopējā bilance būs tikai 50 miljonu Eiropas Savienībai, jo uh, Šāda veida labvēlīgas nostājas pieņemšanas rezultātā attiecībā uz eksportu uz Eiropas Savienības tirgu tiks nodrošināts arī tirdzniecības tālāks, tālāk novirzīšana, respektīvi. Būs arī citas iespējas Eiropas Savienības tirgumu nogādāt preces Pakistānas tirgu, līdz ar to kopējā ietekme būs apmēram 50 miljonu eiro gadā. Un to es jums gribēju pastāstīt, tāpēc, ka debatēs atkal un atkal dzirdēju, ka tik runāts lūk par 120 tūkstošu darba vietām, kas Eiropā zustu. Nu, jums visiem mobilajā telefonā noteikti ir arī kalkulātora funkcija. Un jūs tad jau redzēsiet, ja jau Eiropā zudīs 120 darba vietas šo 50 miljonu eiro, 1050 miljonu eiro rezultātā, tad, nu, tekstila industrija ir ārkārtīgi maziņa, tad te vispār nav ko pasākt neatkarīgi no Pakistānas, un tāpēc tiešām šai palīdzībai nebūs nekāda apdraudējuma Eiropas tekstila izstrādājuma nozarē. Otram kārtām mēs pilnīgi noteikti esam ņēmuši vērā arī to delikāto situāciju, kādā šobrīd atrodas Eiropas tekstila izstrādājuma nozara, nozara un esam ņēmuši vērā arī to, cik grūtā situācijā tā varētu nonākt, bet mēs šeit nerunājam par linu, Un, un tas netiek iekļauts šajās preču daļās. Te arī nav apģērbi iekļaut šajās preču kategorijās. Un jāsaka, tās ir tās delikātākās produktu kategorijas, preču kategorijas Eiropai. No otras puses, ļoti daudz pusfabrikātu, pusfabricētu produktu, uz ko šīs eh, tarifa atlaides atteiksies. Respektīvi, tas nozīmē, ka šīs preces tiks pabeigtas līdz galam pabeigtas Eiropā. Tas savukārt nozīmē, ka būs brīvāks, eh, lētāks izēvielas tā tiem uzņēmumiem, kas Eiropā nodarbojas ar ražošanu, ar gala produktu ražošanu, un līdz ar to tūlītējā kārtā tas pilnīgi noteikti nekaitais Eiropai un nozarei. Mēs pilnīgi noteikti esam izpētējuši visu šo situāciju, uzskatījām, ka šis priekšlikums ir labs labs ne tikai Pakistānai, bet tāpat laikā tas nedara pāri arī Eiropas tekstilu izstrādātam nozarei, kas arī, protams, šobrīd tikai cīnās eh, un cenšas izkļūt no krīzes. Tāpat dzirdēju piezīmi arī par kokvilnas eksportu. Jā, šobrīd eh, kokvilnas raža visā pasaulē ir eh, apdraudēta, ir, ir deficīts, un Pakistāna, protams, ir viens no galvenajiem kokvilnas ražotājiem paturprātā, ka tad, kad mums būs noslūgts, noslēgts šis nolīgu, nolīgums, kad redzēsim, ka kaut ko tiešām varam panākt, mēs varētu arī lūgt Pakistānu pārliecināties, ka, ka mūsu tekstilu nozara saņem pietiekam daudz kokvilnas no Pakistānas, tā lai tie var ražot to, kā to, kas atbilstu tirgus pieprasījumam, jo šobrīd visā pasaulē kokvilnas trūkst, eh, dažādi kokvilnas tipu trūkst Un e, tādā veidā mums nevajadzēs variet importu, mēs varēsim, tu, piemēram, nevis to informēt no Āfrikas, bet no Pakistānas. Jo Āfrikā nebūtu vienmēr nav tas pareizais kokvilnas tips, ko mēs izmantojam un ko varam izmantot tajos, tajā ražošanā, ko, ko, kas notiek Eiropā. Līdz ar to mēs šim aspektam pilnīgi noteikti pievērsim īpašu uzmanību. Un noslēgumā priekšādātājs kundze gribēja teikt, ka, manuprāt, kad apskatām situāciju, ar Pakistānu, mums galvenais ir sniegt vairāk palīdzību un, vairāk, un vajag palielināt tirniecības apjomus. Tas ir vajadzīgs. Eiropas Savienība ir devusi savus ieguldījumus - 320 miljonu eiro, 60%, tas ir 60% no tā, ko sākotnēji prasīja ANO. Mēs turpināsim sniegt palīdzību. Tā ir palīdzība, bet tirzniecība, kā jau tik teicis, nav iekļaut šai palīdzībā. Tirzniecība ir, tas nozīmē dot Pakistānai iespēju veidot savu ekonomiku stiprināt savu ekonomiku, eksportēt preces un nodrošināt darba vietas saviem iedzīvotājiem. Un es domāju, ka tas ir ārkārtīgi svarīgs instruments ekonomikas uh, izaugsmas veicināšanā, un tas dod papildus tirniecības iespējas Pakistānai. Bet gal galā tā nav palīdzība, tātad mēs nevaram teikt, ka šādā veidā tieši uh, tiek nodrošināta kaut kāda līdzekļa, un līdz ar to šos līdzekļus saņemtu e, kaut kāda veida cilvēki, kas tad to izmantot ļaunprātīgi. Nē, šajā gadījumā tas ir daudz grūtāk, jo, protams, lai arī tirniecībā ir savi delikātie punkti, tāpat laikā tā tomēr ir vairāk vērta uz ekonomikas izaugsmi. Un es domāju, ka ir vajadzīga gan palīdzība, gan tirzniecība, un tāpēc strādājam pie abiem šiem aspektiem, pie abām šīm iespējām, un e, Es domāju, ka tas man arī jums ir jāpasaka, mums jāpatur prātā, to arī dzirdēšu plenārsēdē sakam, ka mēs runājam par reģionu, ko ārkārtīgi ska smagi skārus dabas katastrofa, un daudz Itālijas deputāti arī šeit uzstājās, un es saprotu, uh, Eh, ka viņi uztrauc par sevi, bet tā teritorija, kas Pakistānā ir plūdu klāta, ir apmēram tādā pašā apmērā kā visas Itālijas teritorija, un tāpēc, domāju, mums ir viņiem jāpalīdz. Turklāt jāpaturprātā, ka tas ir ārkārtīgi nestabils, labils reģions, un eh, tīri geogrāfiski tam ir ļoti liela nozīme, liela nozīme arī mūsu acīs, tas svarīgi mūsu drošības apsvērumu dēļ. Un es domāju, ka būtu ārkārtīgi bīstami, ja Eiropa šo reģionu atstātu novārtā un ļautu nestabilitātei ieviesties šajā reģionā vēl lielākā apmērā. Tāpēc darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai šis reģions saņem efektīvu pa palīdzību, lai tiek veicināta stabilitāte un Pakistāna var veicināt stabilitāti visā reģionā. No tātad Tāds ir šis ap, instrumentu apmērs, apjoms, ko vēlamies izmantot. Protams, politiskās diskusijas ar Pakistānu turpinās. Mums nesen bija samits ar viņiem. E, mēs turpināsim sarunas. Vairāk Eiropas Savienības e, augstākie pārstāvji jau ir devušies uz šo valsti. Nu, piemēram, komisārs, komisāra Jureva, viņi runāja par humano palīdzību. Tā tad ir humanās palīdzības e, pakotne. Uh, Tā ir ļoti apjomīga, un tad ir arī šī ekonomiskā pieeja, ko izmantojam, mēģinot veicināt tirdzniecības apjoms. Un es patiešām ceru, ka visi šie instrumenti kopumā ļaus uzlabot situāciju, tas būs būtisks ieguldījums Pakistānas tālāk attīstībā, un es esmu turklāt pārliecināts, ka palīdzot Pakistānā, mēs vienlaicīgi zināmā mērā palīdzam arī paši sev. Paldies, paldies, saka priekšādātāja Degukta kungam. Līdz ar to debatas par šo tēmu esam noslēguši un pārējiem pie mūsu nākamā darba kārtības jautājuma, un tas ir Muskardīnī kundzes ziņojums.